gribētu jums sniegt paziņojumu attiecībā uz vairāku uh, komiteju nolēmumiem, kas balstās uz uh, 160. pantu un A1 uh, punktu, un tas uh, ir attiecībā uz 15. aprīļa sanīksmes atklāšanu. Un šeit e GUE, ALDE, FDD un citas grupas ir iesniegušas lūgumu par kultu komitejas nolēmumu par starpiestāžu uh, sarunu sākšanu par audio-vizuālo pakalpojumu ziņojumu. Uh, referente ir Sabīne Ferhaienes kundze. Kulta komiteja ir pieņēmusi lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas, un šis lēmums stāsies spēkā rīt. Uh, INTA, ITRE, IMKO, PEŠ un LībE komiteju uh, lūgumi attiecībā starp iestāžu sarunām nav iesniegti, līdz ar to šīs komitejas var uzsākt sarunas.